Good morning. Good morning to uh, all. Esiet sveicināti, kolēģi. Patiesi prieks jūs sveikt budžeta komitejas kārtējā sanāksmē. Pirmais punkts mūsu šīs dienas darba kārtībā - darba kārtības apstiprināšana. Ja klātsošajiem nav iebildumu, tad pieņemu, ka tā ir apstiprināta. Otram kārtām priekšsādātāja paziņojumi kopskaitā divi. Vispirmām kārtām 23. jūlija koordinātoru sanāksmes lēmumi ir uh, attiecīgajā sanāksmes uh, dosjē. Ja nav klātsošiem iebildumi, tad tie tiek apstiprināti. Otrām kārtām pirms došanās brīvdienās es vērsos pie Somijas prezidentūras ar lūgumu iepazīstināt mūs kādā jaukā brīdī ar saviem plāniem, savu programmu šeit budžeta komitejā. Tā tas ir ierasts eh, ministru padomēs. Un eh, to arī šo tradīciju turējusi godā ik katra prezidentūra. Kolēģi lūdzu ievērot klusumu. Tātad mm, ik viena prezidentūra ir ievērojusi šo tradīciju, aprunājoties ar atbildīgajām komitejām par eh, tām iecerēm, kas ir katras komitejas pārziņā. Un Eh, tieši budžeta komiteja ir bijusi pamesta novārtā uz citām komitejām. Prezidentūras pārstāvi nāk, bet uz mūsu komiteju nenāk. Un par spīti visiem, visām skaistajām starpinstitucionālajām norunām Somijas prezidentūra mums atkal ir atteikusi. Un tas ir ļoti skumji, jo eh, mūsu priekšā ir ievērojams darbs. Ne tikai eh, šeit runāju par daudzgadu finanšu schēmu, bet arī par vairākiem strateģiskas nozīmes eh, aktiem, tiesiskuma principu, investīju programmu, stabilizācijas programmu. Un 4. septembrī Eh, Somijas finanšu ministrs tiksies ar ekon eh, kolēģiem, kur runās eh, pār tiem jautājumiem, kas ir dalītā ekon un budž pārziņā. Nu, ņemot vērā, ka tā ir mūsu vienīgā iespēja tikties ar Somijas prezidentūras pārstāvjiem, aicinu apmeklēt rītdienas sanāksmi, lai vispār uzzinātu, kas ir notiek. Ceru, ka laika gaitā uh, no šī, šis nelāgais ieradums mainīsies, tam nav nekāda pamata, tas ir aplami, tas ir ļoti nejauks tāds neglīts uh, signāls no prezidentūras puses, mm, un ceru, ka tas mainīsies. Tik tālu mani paziņojumi. Trešām kārtām mūsu darba kārtībā esat aicināti apstiprināt uh, protokolu, vai tā, tai būtu kādi iebildumi, tādu nav. Protokols tiek apstiprināts. Līdz ar to ir pienācis laiks balsot. No sākuma izmēģināsim, vai viss labi darbojas. Okay, we vote.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 more than allowed, so one renew member should not vote. Okay, the electronic... Uh, uh... Lieta tāda, ka vienas renew balss ir pār daudz. One, one renew vote to... Renew kolēģi, uh, lai kurš jūs arī būtu, tur kaut kas nav īsti lāga. So tā kā sistēmu apmānīt eh, nav iespējams, tā labi darbojas. Ceturtais punkts. DAP 1 2019. Viss pirmkārtām aicinu balsot par grozījumiem. To darīsim manuāli ar roku. Kurš par? Par grozījumu numur 1. Balsojam par grozījumu numur viens. Tātad atkārtoju grozījums numur viens. Kurš par? Kurš pret? Vai kāds atturas? Grozījums noraidīts. Turpinām. Gala. Balsojums par atzinuma projektu negrozītā redakcijā. Balsojam. Personāla balsojums. Balsojam. Okay. The vote is closed. Beidzam balsot. 37 nobalsojuši, 32 par, Eh, viens eh, atturas, četri pret. Apsveicu Džonu Havartu. Kur jūs esat, Džon? Paldies! D. AP2 2019 budžeta grozījumi. Numur 2. Viens eh, grozījums, ko iesniedzis Šastela kungs. Balsojam paceļot roku. Kurš pār šo grozījumu? Kurš pret? Kurš atturas? Tātad šīs grozījums eh, tiek atbalstīts. Un tagad elektroniski balsojam par ziņojumu atzinumu projektu. Lūdzu, Eh, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 39 nobalsoja, 31 par, 7 pret, 1 atturas. Līdz ar to šis atzinums grozītā redakcijā tiek atbalstīts. Džon Howard, apsveicu jūs. Sestais punkts. Priekšlikums parlamenta un padomis lēmumu par ES solidaritātes fonda līdzakļu mobilizāciju palīdzības sniegšanai Rumānijai, Itālijai un Austrijai. Grozījumi nav iesniegti, līdz ar to varam ķerties pie gala balsojumu. Elektroniski sastais punkts, tātad lūdzu balsojam. I declare the vote closed. Beidzam balsot. 35 par, 1 pret, 3 atturas. Sastais priekšlikums līdz ar to tiek atbalstīts. Uh, congratulations! Apsveicu, Muresana kungs! Septītais punkts DAP 3 ciešā saistībā ar iepriekšējo eh, lēmumu. Tātad DAP 3 2019 lēmums par solidaritātes fonda līdzekļu mobilizāciju šo trīs valstu atbalstam. Grozījumu nav. Balsojam elektroniski. Lūdzu, balsojam Vēl trīs kolēģi, kolēģis gadām, tie ir nobalsojuši. 36 par, pret nav, 3 atturas. Arī šis atzinuma projekts nu ir apstiprināts. John Howard apsveicu. Astotais punkts. Eiropas uh, globalizācijas pielāgošanās fonds tehniskais atbalsts pēc komisijas iniciatīvas. Šeit ir četri grozījumi. Vispirmkārtām aicinu balsot paceļot roku par grozījumu numur 3. Kurš par? Kurš pret? Vai kāds atturas? Grozījums tiek atbalstīts. Ceturtais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Piektais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Un grozījums numur 6 par pret atturas noraidīts. Oh, yeah. Then we have the... Un apsvērumi, apsvērums numur viens, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Tātad pirmais apsvērumu punkts. Un tad vēl otrais grozījums apsvērumos. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Šis grozījums līdz ar to tiek noraidīts. Gala balsojums par grozīto atzinumu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 31 pār, 3 pret, 5 atturas. Apsveicu Džunčas kungu ar atzinumu, kas ir izturējuši šo balsojumu. Turpinām. Devītais punkts. Komisija transferi nav tikuši pieprasīti. Eh, varam ķerties eh, pie desmitā punktā, tātad eh, budžeta līdzakļu transferi. Un dodu vārdu kolēģim Paldies! Es vēlētos runāt par līdzekļu pārnesumu, lai varētu uh, vairākas 15 tūkstoši eiro, lai varētu spēcināt vairākas pozīcijas izglītībā. Uh, 22 tūkstoši ir papildus paredzēti drošības izdevumiem, piemēram, runājot arī par pils, pilsoņa uh, sargu, par ombudu. Mums ir jārunā arī par 80 tūkstošiem 223 uh, uh, pozīcijā, piemēram, arī ēku politikai. Uh, Ir arī uh, līdzekļu pārnesums uh, pozīcijā vispārējiem izdevumiem. Es atbalstu šos līdzekļu pārnesumus un arī gribētu runāt par 2019. gada budžetu parlamentam. Protams, deputātiem ir jāpild savi uzdevumi, ir jārīkojas saskaņā ar viņu uh, statūtiem. Piecdesmit astoņi procenti ir jaunievēlēto deputātu. Mums ir jāpapildina budžets, tātad šeit ir piedāvāts to papildināt par 750 tūkstošiem. 87 tūkstoši vispārīgiem izdevumiem. Un uh, jādomā arī par visiem pienākumiem, arī tiesiskajiem pienākumiem, kas izriet no deputātu statusa. Es gribēju atbalstīt uh, šos līdzekļu transferus 2019. gadā. 4A kategorija arī to atbalsta. Paldies! J'avais un peu de retard. Merci. Euh... Paldies. Ēnu referenti, vai jums būtu kas piebilstams? Vēl kāds varbūt no klātesošajiem? Šķiet, ka nē. Tādā gadījumā aicinu balsot elektroniski ne, ne par tiesību sargu, ar to jau mēs esam tikuši galā, bet gan par šiem uh, pārējiem aspektiem. If there is no objections to what has been proposed with respect to the Ombudsman, I propose not to take a vote. Eh, tātad par tiesību sargu aicinu nebalsot, to mēs paspēsim vēlāk, ja tas būs akurāt nepieciešams. Eh, šie citi pārvietojumi, pārnesumi, eh, tas ar tiem mums būtu jātiek galā. Tātad balsojam. declare the vote closed. Un beidzam balsot. 28 par, 7 pret, 1 atturas. Līdz ar to esam apstiprinājuši. Apsveicu, Fernandesa kungs. 11. punkts ēku politika, ēku saimniecība. Aicinu Kēleres kundzi, pastāvīgo referenti, ko piebilst. Jā, paldies! Atļaujiet man sveikt visus eh, klātesošos, atgriežoties eh, ierindā, sveikt jūs eh, priekšsētāju un tulkotājus, kas mums palīdz. Concernant euh, ce projet, Ja runājot par šo priekšlikumu, te ir runa par jaunu biroja telpu būvi Eiropas ārējās darbības dienesta vajadzībām. Šī iecerē dzīva jau 2007. gadā un jau tikusi parlamentā apstiprināta pagājušā gada janvārī. Atgādināšu, ka Eh, šī brīža telpas eh, viņi ir, eh, ir, ir, viņiem ir jāpamet, jo beidzas nomas līgums. Un ārējās darbības dienests izsludināja konkursu un izraudzījās sev piemērotāko projektu. Un, nu, atliek tikai atrast vietu, teritoriju, kur šī ēka varētu tikt uzbūvēta, un tad tā varētu um, būt um, dienesta rīcībā 21 gadu. Un viņi vēlas uh, vairāk naudas, lielāku budžetu, plus 5,4 miljonus, uh, kas sektu gada īres Eh, maksu ap 4,5 miljoniem mm, līdz apmēram 5 uh, eh, eh, mi miljoniem. Uh, nu, atvainojos par visiem šiem skaitļiem, statistiku par gadiem, uh, bet jebkurā gadījumā viss izskatās kārtībā. Aicinu atbalstīt uh, šo uh, priekšlikumu, jo te ir runa par Uh, kvalitatīvām piemērotām telpām, drošības aprīkojumu, skaneriem, uh, mm, šīm triecienu izturīgajām barjerām un tam līdzīgi. Un tiešām bija mm, pārsteidzoši, ka vēl nesen, vēl pagājuši gadu um, šī, šīs, uh, šīs, šie līdzekļi nebija, nebija viņiem uzstādīti. Un Nu, tad ir jautājums, kāpēc viņi tikai tagad uh, ir, ir, ir pamodušies un, un, un prasa nodrošināt papildu līdzekļus uh, šīm vajadzībām. Paldies, Kelleris kundze. Divas lietas vēlos piebilst. Padoms darba grupa kā reiz šodien skata šo jautājumu un EADS pārstāvji ir šeit mūsu vidū. Tā kā, ja vien vēlties ko konkrētāku vaicāt, tad uh, jums ir šāda iespēja, un Kelleras kundze jau principā pieteica to, kāda ir lietas būtība. Thank you very much, um, Mr. Chairman. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Paldies par to, ko nu pat vēstīja Kelleras kundze, lai taupītu laiku. Atbildēšu uz šo jautājumu. Ir būtiski saprast, ka. Jā, tuvāk mikrofonam tas būtu ļoti jauki. Tātad ir būtiski paturēt prātā to, ka Te nav runa par šādu tādu biroju ēku. Mūsu mērķis ir uh, iegūt tādu ēku, kas aizstātu divas ēkas, uh, kas ir šeit Kortenberga avēnijā, kur ir arī izvietoti mūsu visi drošības darbinieki, militāri personas. Līdz ar to Mm, sapratīsiet, ka šāda tāda parasta biroja ēka nespēja nodrošināt atbilstīgu drošības līmeni. Šeit mēs runājam par militāru personām, par telpām, kur tiek glabāta klasificēta informācija, slepena informācija, kur ir droša sakaru tehnika līdz pat EU secret līmenim. Tas nozīmē, ka Uh, prasības ir uh, stipri uh, nopietnākas nekā jebkurai parastai biroja ēkai šeit Briselē. Bet kā mēs nonācām šai situācijā? Sat, šo, tātad ēkas atjaunošanas modernizācijas darbi sākās principā paralēli eh, šo jauno standartu izstrādēji. Atcerēsties, kad eh, savulaik pirmoreiz bijām jūsu vidū, lai prezentētu savu pozīciju. Mēs mēģinājām kaut kā paust to, ka laika gaitā vēl tikai šī, šī, šis iztrūkums, šie papildu nepieciešamie līdzekļi kaut kā izkristalizēsies laika gaitā. Nu, tagad tie ir izkristalizējušies, uh, un tāpēc arī esam jūsu vidū un, un sakām kā, to, kā ir. Um, prasības izrādās ir, ir stripri mm, tādas nopietnākas, uh, ir jābūt individualizētiem uh, tātad uh, pirksnospieduma lasītājiem pie, pie kabinetiem, pie telpām. Un tas vien nozīmē to, ka ir uh, Katrā stāvā jāizvelk 11 km kabeļu. Nu, kāds varbūt smiesies, bet eh, sapratīsiet, ka tas nozīmē pamatīgu darbu. Redziet, šie kabeļi visi jau ir tur sienās. Ja izrādītos, ka drošības standarti ir eh, zemāki, pielīdzināmi parastām biroja ēkām, nu tad sanāktu, ka te ir izniekota nauda, ka tas viss ir darīts veltīgi bet eh, tā tas nav, un līdz ar to, neskatoties uz šīm, nu, ievērojamajām izmaksām, esošā ēka principā joprojām mums darētu. Eh, tik vien tas, ka, nu, tur vēl šis tas ir, ir jā, jāpielabo un jāuzstāda. Paldies! Paldies, Kelleres kundze, vai atbildēsiet, vai reaģēsiet? Šķiet, ka nē, vai citiem būtu kādi jautājumi un komentāri ārējās darbības dienesta eh, ļaudis ir šeit mūsu vidū, izmantojiet šo iespēju. Ja nē, tad eh, balsojam par referentes eh, priekšlikumu. Balsojam, lūdzu, kolēģi! And closed. Un beidzam balsot. Rezultāts ir šāds - 28 par, 7 pret, 2 atturas. Apsveicu, Kelleres kundze. Līdz ar to nonākam pie tā, ka viss, par ko varējām nobalsot, eh, ir, ir izskatīts 12. punkts Eiropas Savienības 20. gada vispārējais budžets – Dod vārdu Monikai Holmājerai, referentei. Labrīt! Augsti godātais priekšstādātāja kungs, dargie kolēģi, kolēģis. Šodien vēlējos jūs iepazīstināt ar kāda darba dokumentu saturu. Esam jau aizvadījuši pirmo trilogu. Diemžēl tas atkal sagādāja zināmu sarūktinājumu, jo padome nevienmēr izrādīja gatavību iesaistīties tādās nopietnās sarunās, un galu galā priekšsēdētājs beigās arī visu to ļoti trāpīgi rezumēja. Uh, ja tiek eh, runāts par līdzekļu samazināšanu tādā lietišķā veidā, tad arī tas ir jādara lietišķi. Diemžēl tas tā nenotika. Tur ir tikai tādi tehnokrātiski maržu paplašinājumi bez eh, loģiska mm, lietišķa pamatojuma. Un tas, protams, mūsu debates par lietas būtību zināmā mērā apgrūtināja. Gribēju pateikties referentam, ēnu referentiem, kas kopīgi mm, ar mani piedalījās šajās sarunās, tāpat arī koordinatoriem, lai varētu sagatavot darba dokumentu. Paldies, protams, arī sekretariātam par izcilo sagatavošanu, eh, lai visi kolēģi varētu patiešām tā labi un precīzi iepazīties ar to, kas ir noticis problēmas patiešām pastāv un ir iespējams visu to tagad tā detalizēti aplūkot. Visi svarīgākie fakti tātad eh, kolēģiem ir tagad pieejami, un es varētu varbūt tā īsi pieskarties, eh, kur ir eh, šie lielākie samazinājumi padome, piemēram, zinātnes un izpētes jomā, it sevišķi runājot par digitalizāciju, tehnoloģijām, eh, klimata pārmaiņām un vidi, tieši tur ir pieredzē, paredzēti vislielākie līdzekļu eh, samazinājumi, un tas eh, patiešām ļoti nāks par skādi arī MVU. Es galīgi to nesaprotu. Un, piemēram, Somijas prezidentūra teica, ka ir jābūt lielākai digitalizācijai, ir jābūt tehnoloģiskai attīstībai un ir jāatbalsta arī tāda spēcīga izpētes pamatprogramma. To pateica skaidri un gaiši Somijas prezidentūra. Bet, diemžēl, šie Somijas prezidentūras vārdi nav krituši dzirdīgās ausīs. Uh, Ja runājam par zinātni un izpēti, Diemžēl e, šeit ir e, paredzēts vislielākais līdzekļu samazinājums. Parasti te ir atvēlēti 15% no budžeta, bet samazinājums tagad ir par 50% paredzēts. Un, nu, jāsaka, tās ir programmas, kas no kopīgās budžeta daļas aizņem vien 15%. Nu, padomi ir rīkojusies ļoti neisaudzīgi. Uh, Un, ja runājam par tādu saturisko pusi, mēs nevaram to nekādu pamatot un saprast. Un 15.3. Eh, pāns eh, budžeta eh, regulā šeit pat netiek ievērots, jo šādam samazinājumam ir jānotiek tikai ārkārtīgos apstākļos. 15.3 pants attiecas arī tieši uz zinātni un izpēti, nevis uz krīžu situācijām. Mēs runājam par instrumentu, kas ir paredzēts tikai un vienīgi zinātnei un izpētei un nekam citam. Ja notiek, piemēram, atsaukšanās uz kaut kādu īpašu situāciju, uz katastrofu zinātnes un izpētes jomā, mums ir jāatminas, kuras ir tās programmas, parlament, kurām parlaments ir piešķīris vislielāko nozīmīgumu, kur var būt tādas īpašas vajadzības. Es runāju par tām programmām, kuras ir eh, nu, bijušas ar visai niecīgiem panākumiem. Ir piemēram 100% dažādu projektu, ko varētu atbalstīt finansiāli, un tad mēs atlasām tos uh, projektus, kas varētu būt veiksmīgāk. Un ir programmas, kas ir tikušas noraidītas 90% gadījumu nevis tādēļ, ka tās būtu neveiksmīgas, bet tādēļ, ka tās uh, vienkārši tām nepietiek naudas. Mēs vēlamies papildus līdzekļus šādām programmām. Uh, un parlaments ir runājis arī par klimata pārmaiņām un arī attīstības palīdzību. Tieši šajās jomās uh, arī uh, padome vēlas līdzekļus uh, samazināt arī digitalizācijā. Es nevaru saprast, kādēļ tas tā notiek. Es gribētu patiešām vēl apspriesties ar uh, finanšu ministriem. Nu, kādēļ tieši šajās jomās ir paredzēti vislielākie līdzekļu samazinājumi? bet turpretī 1B kategorijā gandrīz neko ne, nepiedāvā padomu samazināt. Jā, šeit būtu iespējams noteikti līdzekļus samazināt un e, jārunā par nodarbinātības iniciatīvu jauniešiem, bet fi Somijas prezidentūra eh, runāja par to, eh, ka šeit ir ļoti daudz jādara, bet kādēļ tad padoma atkal grib šeit līdzekļus eh, apgriezt? Es nevaru īsti saprast šo loģiku, kādēļ atkal šeit ir jāsamazina mm, piešķirtais finansējums. Nu, tas tā tad patiešām ir pretrunā ar padomas prezidentūras galvenajām prioritātēm. Šeit ir runāts arī par um, gan saistību apropriāciju, gan maksājuma apropriācijas sa samazināšanu un lauksainiecības jomā šeit ir divas kategorijas atsa atsaistītie maksājumi un arī augļi un dārzeņi. Uh, Tie, tās ir tādas jomas, kurās, protams, mums ir jāpiešķir līdzekļi un, ja ir jābūt papildus finansējumam, tad par to ir arī jāparūpējas. Mm. Ja runājam par augļiem un dārzeņiem, mēs vēl ar kolēģiem no lauksamniecības komitejas apspriedīsimies, vai patiešām šādi, šādas programmas ir vēl attaisnojums. Tātad, ja mēs runājam par dārzeņiem, augļiem skolās, ko kolēģi par to visu domā? Es domāju, ka viņi nebūs pārāk lielā sajūsmā, ja arī tur gribēs samazināt. Trešā kategorija 126 miljoni ir paredzēti zam, samazinājumi tātad saistību apropriācijām un jārunā arī par decentralizētajām aģentūrām. Frontex 6,6 miljoni ir paredzēti. Vai šāds līdzekļu samazinājums ir attaisnojums? Nu, tad eh, gribētu dzirdēt, ko saka pašas aģentūras un arī komisija vislielākais līdzekļu samazinājums skars tieši AMIF. Es nezinu, kas te notiks, vai mums ir papildus līdzekļi uh, AMIF jāpiešķir vai nē, bet uh, varētu būt atkal jaunas problēmas Grieķijā, noteikti atkal būs jauna, jauns migrantu bēgļu pieplūdums, un tur ir grūti atrast pajumti visiem vai no AMIF ir iespējams uh, saņemt līdzekļus, lai labāk aprūpētu bēgļus, vēl nav īsti skaidrs. Vajadzētu par to nu apspriesties. 25 miljonus ir paredzēts arī svītrot uh, iekšējās drošības programmai un tālāk radošā Eiropa, Creative Europe, viena no izcilākajām programmām, uh, ko esam uh, Eiropas Savienībā izveidojuši, un programmai tagad ir paredzēts vēl papildus 6,2 miljonus um, atņemt, lai gan tā jau tā ir ļoti, ļoti knapi finansēta. Vēl vienu mirklīti. Jāsaka, ka uh, samazinājumi ir visai līdzīgi kā iepriekšējo gadu laikā. Gribētu pavaicāt par ESF un AMIF, vai patiešām tur ir nepieciešams uh, kaut ko samazināt, jo līdzekļi uh, varētu tikt tagad svītrot, un pēc tam uh, tad mums atkal vajadzēs uh, nodarboties ar līdzekļu pārnesēm, lai varētu visu šīs programmas finansēt. Ceturtā kategorija 193,2 miljoni ir samazinājums um, ma, saistība apropriācijās un uh, maksājuma apropriācijās 40 miljoni. Galvenokārt uh, tiek samazināti līdzekļi mm, sadarbībai ar Turciju un uh, attīstības sadarbībai, tālāk arī Eiropas dienvidu valstu kaimiņu attiecību instruments un cilvēktiesību un. Uh, demokrātijas instrumenti ir lielākie uh, cietušie šajā sakarā. Tātad, nu, vai patiešām mēs varam šeit iztikt ar mazākām summām nekā līdz šim? Mums atkal ir ļoti uh, daudz informācijas jāievāc, lai varētu saprast, vai ir iespējams šīs programmas uh, īstenot ar mazāku līdzekļu apjomu. Programmas tagad ir uzņēmušas apgrieziens, tās tiek izmantotas un man patiešām nav radies iespējas, ka attīstības palīdzībai varētu iztikt ar mazākām summām. It sevišķi, ja runājam tieši par Ziemeļāfrikas valstīm, ar kurām mums ir sadarbība, lai varētu labāk tikt galā ar uh, uh, bēgļu uh, politiku un visām pārējām problēmām. Mums jāfinansē arī, piemēram, tur bērniem piekļuvu izglītībai. Uh, un tā tālāk pārtiks programmas, un es galīgi nevaru iedomāties, ka šajām pro, šīm programmām varētu atņemt vēl līdzekļus. Ja runājam par IPA un Turciju, Pēdējo gadu laikā esam lēmuši, ka mēs atbalstīsim it sevišķi tās organizācijas un dienestus, kas uh, strādā tiesiskuma, cilvēktiesību jomā, palīdz bēgļiem. Tur mēs galīgi negribam nevienu centu šīm programmām atņemt. Mums vajadzētu arī uh, saprast, uh, kā garantēt lietpratīgāku līdzekļu izmantošanu Turcijā, lai Turcija nevarētu ļaunprātīgi izmantot līdzekļus. Tā tad ir jāsamazina varbūt līdzekļi tajās programmās, kur ir lielāks uh, šis patvaļas risks. Padome nav samazinājusi vai mainījusi līdzekļus uh, pensijām, uh, ierēģu pensijām un arī Eiropas skolām. Uh, Un visbeidzot, decentralizētās aģentūras, arī, piemēram, EKA ir samazināti piešķirtie līdzekļi. Um, Tālāk arī CDFOP, uh, Eiropas uh, dzelzceņa aģentūrai Frontex, kā arī EASO un EASO tagad norisinās kontrolas procedūras, jo pēdējo gadu laikā aģentūra a, sastapās ar lielām problēmām, ir iesaistīta arī budžeta kontrolas komiteja. Mēs nezinām, vai šos līdzekļus varam a, ievietot rezervē. Mēs negribam arī e, Eiropas e, tā, tāda patvēruma aģentūras darbu tagad aizkavēt. Nu, ja ir kādas kļūdas e, pieļautas pagātnē, tad ir jāparūpējas, lai nākamgad viss norisinātos kā pa diedziņu. Bet mēs nevaram tā vienkārši viņiem atņemt finansējumu, tādā veidā nelabvēlīgi ietekmējot viņu aktivitātes jārunā arī par pamatiesību aģentūru un eh, līdztiesības aģentūru un arī zāļu aģentūru. Man ir patiešām palicis tāds iespējas, ka padomi ir vienkārši kā ar tādu zāles pļāvēju, te visu pļāvus nost eh, līdzekļus, eh, neskatoties uz detaļām. Uh, Ja runājam par Connecting Europe instrumentu, arī tur uh, eh, 197 miljoni mazāk ir paredzēti arī ļoti būtiskām uh, tādām uh, flagmaņu programmām, kas at, uh, attiecas gan uz Spāniju, gan uh, Itāliju un arī Igauniju. Tās ir programmas, kas ir ārkārtīgi būtiskas. Arī tur jau notiek plānošana, un tādēļ galīgi nevar izprast, uh, kādēļ padomu vēlas tur līdzekļus samazināt. Vai viņi ir patiešām pārdomājuši, kādas sekas būs šim līdzekļu samazinājumam? Un darba dokumentā es Eh, gribu piedāvāt, eh, noraidīt vairākus piedāvātos padomus grozījumus, un tas, ko mēs esam pieprasījuši savā dokumentā, uz to ir jāpastāv, proti klimata pārmaiņu jomas eh, prioritātes, izpēte, Zinātne tās arī joprojām ir mūsu prioritātes, kā arī jauniešu bezdarbs, izglītība, Erasmus programmas. Nu, tie joprojām ir tie vaļi, uz kuriem jāturs budžetam un, protams, nedrīkstam samazināt finansējumu arī attīstības palīdzības jomā. Tie ir tie galvenie akcenti, no kuriem nevaram atteikties, attiek, atteikties un es. Uh, Esmu gatava, protams, arī kolēģiem atbildēt uz detalizētākiem jautājumiem, ja tādi būs. Labprāt jūs arī informēšu par uh, visām norisēm, kas turpināsies. Mums noteikti būs vēl arī ēnu referentu tikšanās, lai varam visu kārtīgi izdiskutēt, kā rīkoties stratēģiski, kā reaģēt uz padomes um, priekšlikumiem. Nu, es negribu tagad padomu vienkārši lamāt un uh, nopaļāt, bet ir ļoti grūti izprast, uh, kādēļ viņi ir tā rīkojušies. Un ja mēs kaut ko jautājam un nesņemam nekādas atbildes, arī tas nav saprotam. Un viņi sāk saka padomē, mēs vēlamies būt piesardzīgi. Prūdens bija tas vārds, ko es dzirdēju. Nu, kādēļ tad ir jāpaplašina maržas? Es nesaprotu, kādēļ. elastības instruments netiek izmantots. Nu, šis nav pirmais DFS uh, programmēšanas gads. Mēs esam pēdējā gadā. Nu, es tiešām neizprotu, kādēļ ļoti būtiskām tādām flagmaņu programmām ir jāatņem līdzekļi kas noteikti apdraudētu to mērķu sasniegšanu, ko ir atbalstījusi arī padome, nu, kaut vai runājot par klimatu pārmaiņu samazināšanu. Padome šķiet nav gatava savus pienākumus uh, izpildīt nopietni. Mēs taču visi parakstījām Parīzes vienošanos, un tieši tādēļ ir arī jāpiešķir pietiekam daudz līdzekļu zinātnē un attīstībai izpētēji. Arī attīstības palīdzības jomā mēs vienojāmies, ko darīt ka vēlamies palīdzēt šīm valstīm, bet nu, padome tagad rīkojas tīri tehnokrātiski. Es vēlos eh, strādāt konstruktīvi, pragmatiski. Jā, ja ir iespējams līdzekļus samazināt un ja ir patiešām bijusi pieredze, ka šīs programmas nav bijušas veiksmīgas un tām nav tādas papildu vērtības, labi, tur varam līdzekļus samazināt. Bet ja tas patiešām nāk par ļaunu mūsu lielajiem mērķiem un mūsu pienākumiem, nu tad es to nevaru pieņemt galīgi. Paldies! Thank you, uh, Paldies, Holmairs kundze. Tagad vārds būs ēnu referentiem un vispirms eh, Laruturu. Eh, paldies priekšsēdētāji eh, Jā, sociāldemokrātu vārdā var teikt referentē, ka mēs daudzos punktos piekrītam. Mums arī ir bažas par budžeta samazināšanu, tīpaši investīcijām pētniecībai. Esmu jaunievēlēts deputāts, un mani priecēja tas, ka daudzi vēlētāji eh, gāja balsot un mūs ievēlēja, jo mēs solījām panākt pārmaiņas, bet pašreizējais budžets to neļauj darīt. Uh, klimata pārmaiņas rada nopietnas eh, problēmas un eh, ir eh, pētījumi, kas apliecina to, ka klimata pārmaiņām ir nopietna ekonomiska ietekme. Tā ir pieaugusi jau 2,5 reizes. 2019. gadā Dienvidu valsts valstīs cilvēki ir slikti apdrošināti, un tas viss var novest pie katastrofas. Un Vanderlajens kundze kā vienu no prioritātēm solīja pieņemt tiesību aktu par klimatu pārmaiņu apkarošanu. Mēs to atbalstījām, bet to nevaram izdarīt, ja nebūs atbilstošs finansējums nodrošināts. Un Komisija pati ir aprēķinājusi, ka katru gadu pietrūks 170 līdz 290 miljārdi, lai uh, varētu uh, veikt atbilstošus pasākums klimata uh, pārmaiņu apkarošanai. Un pieaugums ir nākamgad paredzēts tikai par 0,4 miljārdiem, ieskaitot inflāciju. Tas nozīmē, ka tas absolūti nav samērojams ar mūsu priekšā stāvošiem izaicinājumiem. Uh, un kā tad Eiropa varēs palīdzēt dalību valstīm klimata pārmaiņu apkarošanā, mm, e, energoefektivitātei, transportā. Tāpat e, arī mums, e, mums varētu gaidīt jauna finanšu krīze. Šeit jūs redzat kopējo parādu apjomu. 2018. gadā šis pieaugums ASV vien ir bijis 2 1530 miljārdi. Mēs redzām, ko dara Trumps, attiecības ar Ķīnu, šis parādu pieaugums un milzīgs spekulācijas apjoms ir konstatēts. Un uh, Eh, tagad šis indeks ir sasniedzis 26 tūkstošus punktu, pirms krīzes, iepriekšējais krīzes tas bija 20 tūkstoši, un jau e, starptautiskais valūtas fonds eh, runā par šādu krīzi, kuras ietekme būtu divkārt smagāka nekā iepriekšējās krīzes ietekme, par to runā Kristina Lagarde, un mums ir jādomā par to, kā mu, aizsargāties. Mūs jau ir brīdinājis starptautiskais valūtas fonds, Pasaules banka un tādēļ uh, pēc iespējas ir jāizmanto elastības instrumenti šajā pēdējā uh, DFS uh, gadā. Un mums ir jārosina, lai padomu to darītu, un tāpat ir jādomā par jauniem instrumentiem, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim tik galā ar klimata krīzi, sociālo krīzi nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Un eh, mēs īpaši gribam eh, domāt par eh, nodarbinātību. Ursula Fonlaina runāja par bezdarba apdrošināšanu, un ja mūs gaida jauna krīze, tad būs jāpalīdz dalībvalstīm šai jomā, bet arī tika runāts par Vācijas pieredzi, par īst Um, tāda darba laika samazināšana uzņēmumos, lai cilvēki nebūtu jāatlaiž, un tas palīdzēja uh, Uh, mīkstināt krīzes ietekmi. Pusotrs miljonus Vācijas uh, darbinieku šādi, šādi saglabāja savas darba vietas. Mums uh, par to būtu jādomā. Un prezidents Kenēdijs ir teicis, ka jums jālabo tad, kad saule spīd vēl, nav jāgaida lietus, un arī mums būtu jāgatavojas šai krīzei, pirms tā ir sākusies. Tādēļ mums ir nepieciešami jauni instrumenti, tā skatā finanšu instrumenti. Es uh, uh, strādāju kopā savulaik ar Žaku Deloru savā jaunībā un uh, tā tad ir uh, nepieciešama finanšu taisnīgums visā Eiropā. Uh, Uh, savulaik šis pārdales īpatsvars bija 45%, tagad tas ir ievērojami samazinājies, bet vairāk uh, daudz nerunāšu, bet gribu teikt, ka sociāldemokrāti darīs visu, lai šo projektu varētu īstenot. Paldies, nākamā runātāja ar manas kundze. Paldies! Es pārstāvu Rumāniju, man sauc Klotīde Armanda Es gribu pateikties par šo ļoti pamatīgo, detalizēto darbu, kas ir paveikts. Mums notika arī diskusija riņu grupā, un gribu teikt, ka mūsu uh, pieeja ir tāda pati, kā Holmajers kundzes ierosinātā. Mums ir arī uh, noteiktas prioritātes, to skaitā ir apvārsnes 2020, kam finansējums ir ievērojams samazināts, tāpat klimats mēs vēlamies, lai tiktu sasniegti 2020. gada mērķi, bet mums ir jādomā par um, novatoriskiem risinājumiem. Un uh, domājot par daudzgadu finanšu schēmu, uh, ir konstatējams, ka pastāv un padziļinās plaisas starp rietumiem un austrumiem piešķirto līdzekļu absorpcijas jomā. Un, lai pabeigtu veiksmīgi DFS īstenošanu, ir jāsniedz papildus tehniskais atbalsts, jānodrošina tām finansējums. Ja, Un to norāda arī Holmairs kundze, ka kohēzijas projektu īstenošanai ir nepieciešama tehniskā palīdzība. Un tāpat mēs gribam arī nedaudz palielināt Eiropas prokuratūras budžetu. Paldies, Andrēsen kungs! Paldies! Uh, Homairs kundze par šo ziņojumu. Mēs uh, pilnībā piekrītam un arī zaļo grupa ir šokēta par padomas nostāju, jo klausoties it īpaši Somijas prezidentūras teiktā un tad paskatoties, kas ir rakstīts dokumentos, mēs uh, konstatējam milzīgas atšķirības. Nu, es neatkārtošu kolēģu jau teikto. Jā, mūsuprāt, galvenais ir cīņa pret klimata krīzi. Mēs nepildām ne tikai uh, Pārīzes uh, vienošanos, bet uh, nepildām arī mērķi par 20% novirzīšanu klimatu pārmaiņu apkarošanai mums ir jādomā par Parīzes vienošanos ne tikai nākamā gada budžetā, bet jāvirzās uz šo 20% mērķi, un tā, ir, eh, tā ir ne tikai uh, zaļo nostāja, bet padoms kopīgā nostāja. Tātad mums ir jāpiešķir uh, finansējums klimata mērķu sasniegšanai. Un uh, Mums ir jāmaina sarunu procesa gaita, lai to panāktu tuvāko nedēļu laikā. Tāpat ļoti svarīgi ir domāt par jauniešiem, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. E, joprojām pastāv liels e, jauniešu bezdarbs e, vairākos Eiropas reģionos, bet uh, tomēr ir paredzēts līdzekļu samazinājums uh, šīm programmām. Piekrītām uh, sociāldemokrātu pārstāvu teiktiem, ka nevar paredzēt, kāda būs ekonomiskā situācija nākotnē, un uh, nu, nedrīkst neko nedarīt. Un uh, Tas ir svarīgs jautājums arī domājot par nākamā gada budžetu. Man būs prieks ar jums sadarboties. Turpmāko nedēļu laikā mums ir jāpanāk liels pārmaiņas un jāatgādina arī padomē, par ko ir uh, runa un uh, par to, kādi solījumi ir doti dalību valstīm. Uh, Un runājot ne tikai par Vāciju un Skandināvijas valstīm, tās visas ir uzņēmušās uh, saistības saistībā ar uh, attiecībā uz klimatu, un tagad, nu, redzam, kas notiek ar īstenošanu. Paldies, Laportas kundze! Paldies, priekšsēdētāja, kolēģi! Padomes priekšlikums uh, šķiet saprātīgs, tiek veikti pasākumi, lai uh, ierobežot budžeta pieaugumu, tā laikā, kad dalība uh, valstis uh, veic ietaupījumus, bet mūsuprāt piedāvātie ietaupījumi nav pietiekami. Mums vajadzētu runāt par atsevišķu budžeta līniju vienkārši anulēšanu, jo mums pastāv uh, liels parādu apjoms un ir grūti tos atmaksāt. F Turcija gluži vienkārši veic šantāžu ar bēgļiem, labāk šos līdzekļus būtu norā, novirzīt robežu apsardzēji um, Frontexam. Tālāk. Uh, struktūra reformu pielāgošanās programma, pret to mēs iepilstam, jo dažkārt dalību valstīm komisija uzspiež negatīvus pasākumus, kā tas tiek veikts Francijā attiecībā uz bezdarbnieku pabalstiem. Tālāk arī uh, komisija uh, būtībā šantažē dalību valstis, kuras nepilda savas budžeta saistības. Uh, Mums tāpat tiek finansēta propaganda, nevis komunikācija. Mērķis ir nevis informēt pilsoņus, bet, bet izplatīt konkrētas dogmatiskas nostājas. Paldies! Tak, dziękuję, dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. EKR grupas vārdā vēlos teikt, ka padome e, nu, ļoti e, stingri šeit kritizēja, bet padomas priekšlikums ir, nu, nav īsti atbilstoši tam, ko mēs vēlētos panākt bet ja kaut kas līdzīgs notiktu polijas parlamentā, nu, es nezinu, kā tad būtu. Mums ir jāpaskatās, kas tad tiek piedāvā šai budžetā. Es neredzu nekādu pamatojumu šādai asai kritikai. Paldies, vārds Havard kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ir uh, tādi, kuri apgalvo, ka Eiropas eh, Savienības budžets vienmēr tikai pieaug. Tas vienmēr ir bijis pilnīgi nepamatots apgalvojums, un mēs varam to atspēkot, paraugoties eh, šajā budžetā. Padoma ierosina reālus samazinājumus Eiropas Savienības budžetā un mans kolēģis ļoti daļrunīgi arī paskaidroja, ka šāda pieeja ir negatīva un riskanta. Un runa jau ir nevis par kopējo budžeta apjomu, par to jau nav strīdi, bet runa ir par nekonsekventu pieeju attiecībā uz šiem budžeta finansējuma samazinājumiem un uh, tas liecina par nespēju īstenot jebkādu saprātīgu pieju, uh, reaģējot uz uh, padomes piedāvāto budžeta projektu un uh, par izvirzītām prioritātēm. Piemēram, samazinājums kategorijā 1A ir pilnīgi neatbalstāms Mums ir jāturpina investīcijas klimata pētījumos. Mēs to atbalstījām budžeta grozījuma projektā numur divi šodien bet nākamajā gadā ir paredzēts samazinājums. Es ceru, ka mēs iesniegsim grozījumus un virzīsimies uz priekšu šai jomā. Tāpat uh, Eh, ir eh, viena no prioritātēm eh, vienmēr minēta, ka vienotā tirgus attīstība, tāpat laikā ir pier, ierosināts samazināt finansējumu kosmu programmai, un tas viss apgrūtina iecerēto progresu, un tas ir sakāms arī par citām prioritātēm nepietiek finansējums jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Šī problēma jau nepazudīs, un šī uh, modernā ekonomikā. Tā būs nevis krīzes programma, bet pastāvīga programma. Tā būs nepieciešama, jo ekonomiska struktūra mainīsies, nodarbinātība struktūra mainīsies un notiks arī iedzīvotāju novecošanās. Pašreizējā ja ekonomika ir jāpārstruktūrē, lai tā būtu cilvēkiem draudzīgāka, un līdz tam brīdim šādas programmas būs nepieciešams. Tādēļ gribu teikt, ka piedāvātā padomas pieeja ir pārāk tuvredzīga. Un to mēs eh, varam arī ilustrēt, palūkojoties uz eh, tehniskām detaļām, kas ļoti labi parāda šo nekonsekvīto, ne, nekonsekvento pieeju. Teiksim, ja mēs palūkojamies uz komisijas IT projektiem un eh, personāla politiku, tātad ko viņi vēlas panākt. Tas viss tiek izdalīts ar 26 un visām programmām vienmērīgi uh, tiek uh, piemērot šāda pieeja. Un uh, šeit tiek meklēts mehānisms, kā šādu nekonsekventu pieeju visiem uh, īstenot un vienkārši samazināt izdevumus, bet tas viss liecina par to, ka process ir nepilnīgs, ka tajā ir trūkumi. Un visbeidzot par uh, piedāvāto samazinājumu Frontexam. Es pilnībā iebilstu to, uh, pret to kā tiek gatavots nākamais DFS un Junker pieju šeit atkal to mēs redzam priekšlikumos nākamā gada budžetam. Es uh, ceru, ka mums izdosies ne tikai atcelt šos piedāvātos samazinājumus, bet īstenot arī konsekventu pieeju, saprāt, tik vien nākamā gada budžetam. Tagad vārds Murasan kungam pāris piebildes šajās debatēs par budžetu. Nu, padome tā rīkojas katru gadu. Gada sākumā mēs nolēmjām par prioritātēm un pēc tam meklējam iespēju atbilstoši finansēt šīs prioritātes. Jā. Ja Eh, padome atzīst, ka tiešām migrācija, pētniecība, klimata pārmaiņas ir svarīgi jautājumi, pēc tam tiek samazināts šiem jautājumiem finansējums. Eh, sarunās ar padomi un eh, komisiju mūsu nostāja būs spēcīgāk, ja mēs būsim visi vienoti. Otrkārt, 2020. gads ir pēdējais DFS Eh, gads šajā periodā. Un tādēļ ir jārosina, lai dalībvalsts beidzot sāk šos līdzekļus uh, izmantot, eh, lai nodrošina līdzekļu absorpciju, jo tas jau arī nāks par labu attiecīgām dalību valstīm. Un DFS noslēgumā mums ir arī jāpanāk, lai dalību valstis samaksā saistības, eh, savu saistības pret um, Eiropas Savienības budžetu. Tātad mums ir jāizdara spiediens DFS sākumā un beigās, tātad divas reizes un padomes nostājā es redzu, galvenais ir uh, nodrošināt rezerves, bet to mēs nevaram atbalstīt. Manuprāt, galvenā prioritāte budžetā ir noskaidrot, ko pilsoņi sagaida no Eiropas un paredzēt atbilstošu finansējumu, pēc tam raudzīties, lai šī nauda tiktu atbilstoši izmantota. Bet tagad, ja tiek palielinātas rezerves, tad nauda vienkārši netiek iztērēta un nav jēgas lielām līdzekļu rezervēm. DFS pēdējā gada budžetā. Jā, DFS sākumā ir jābūt lielākām rezervēm, jo nevar jau paredzēt, kas notiks septiņu gadu laikā. Uh, gan runājot par uh, Junkeru pirmo, otro fondu, bēgļu fondu, uh, Turcijas instrumentu, bet pēdējā DFS gadā nekas daudz jau nevar notikt. Un tādēļ šīm rezervēm ir jābūt mazākām nekā iepriekšējos gados. Un vēl piezīme par vēlēšanām. Cilvēki nāca balsot, viņi vēlējās, lai mēs rīkojamies attiecībā uz nodarbinātību, uh, migrāciju, klimatu pārmaiņām. Un ko tagad saka padome? Nu, jaunieši Uh, nāca aktīvi balsot. Tagad mēs par 116 miljoniem samazināsim finansējumu jauniešu nodarbinātības uh, programmai un par 25% uh, miljoniem samazināsim iekšējās drošības fondu, arī Frontexam atņemsim līdzekļus un tiem, kas vēlējās cīnīties pret nelegālo migrāciju, arī mēs samazinām finansējumu uh, AMIF un citām uh, šīm programmām. Un tāpat samazinām finansējumu, arī atbalstam uh, Ziemeļāfrikas uh, tuvējo austrumu valstīm kad es biju e, referents par ES vispārējo budžetu, es nebiju gatavs vispār diskutēt par budžeta līdzekļu samazinājumu. Mēs vienkārši parlamentā to noraidījām un pēc tam sākām runāt par to, kā palielināt finansējumu. Un tādēļ es vēlu uh, referentei rīkoties tāpat, nedaudz, eh, nerunāt daudz par budžeta eh, samazinājumu, bet runāt par to, kā nodrošināt finansējumu. Un tikai tad var sākties uh, arī sarunas. Un gribu teikt, ka šis ir mūsu sasaukuma pirmais gads un pa, mūsu padome novēros. Ja mēs parādīsim, ka esam vāji, tad mēs būsim zaudējuši. Nu, tas vēl nav, nav izlemts. Um, Nu, pagaidām mūsu līdzreferents ir, ir gados jauns, bet nu, tā, tā, tā nav neārstējama kaita, kā zināms. Mūsu, mums ir vēl iespēja mūsu pozīcijas spēcināt, pašiem būt vienotiem, spēcīgiem, un tad arī, es domāju, viss izdosies. Jā, nu tas ir eh, tā kā būtu skaidrs, eh, Fernandesa kungs. Jā, priekšsādātāji, paldies. Vēlos eh, apsveikt referentu, tiešām kvalitatīvi paveikts darbs, un vēlos arī pasvītrot to, cik būtiska ir, ir vienotība, tāda saskaņotība mūsu starpā. Nu, šis ir izšķirošs brīdis, noslēdzas esošais finanšu plānošanas periods tuvojas nākamais, eh, ir pārmaiņu laiks un ehm, tātad pazīmes liecina, ka eh, prioritātes mainīsies, ehm, ka atsevišķi ieradumi, eh, tā teikt, nekur nepazudīs. Un šajā kontekstā, ja parlaments kādā jau kādā dienā padomē pateiktu, mēs šo jūsu budžetu nevaram pieņemt. Tad ko teiks padome? Paga, paga, uh, mēs strādāsim, kaut ko uzlabosim. Šāda diena noteikti pienāks. Par to esmu pārliecināts. Šobrīd tas viss darbojas kā tāda kā ruletes galds. Uh, tur lauciņi ir, ir norobežoti, uh, Eh, kur bumbiņi iekrīt, tur iekrīt, eh, kur neiekrīt. Eh, nu, žēl, ka tā, bet tur neko nevar darīt. Un, un, un mēs sanākam, sanāk tā, ka beigās esam tie vainīgie. Nedrīkstam pieļaut, ka tas turpinās ilgstoši nu, šie, šie griezumi, šie mazinājumi ir, ir nesaskaņoti, dažbrīd juceklīgi, absurdi. Ehm, vēl kas? Ehm, jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Nu, šeit nu, arī dzan tāda rulete, bet ehm, lieta tāda, ka šeit dalība valstis ir tās, kas lēma par to, ka līdzakļi būtu apgriežami. Dalība valstis uh, ir tikai daļu naudiņas atvēlējušas un uh, pārējo naudas uh, daļu paturējušas valstu aploksnēs. Dalībvalstis ir tās, kas nevēlas uh, grozīt šos partnerības nolīgumus, bet tā vietā tās sūdzās, ka, lūk, esot Eiropas birokrātija pārmēru samudžināta, Tā tas nedrīkst turpināties. Citādāk mēs, e, mums neizdosies panākt lielāku atbalstu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai. Kamēr būs iespējams aizbildināties ar, ar šo um, partnerības nolīgumu sarežģītību, uh, kā attaisnojumu nekā nedarīšanai. Tātad puse no Eiropas budžeta, struktūra fonda, struktūrālā fonda, sociālā fonda. Aicināsim dalībvalstis pie, pie, pie viena galda, tiksimies, aicināsim rīkoties izlēmīgi, jo tā gal galā ir mūsu prioritāte. Un visbeidzot par budžetu kopumā. Dalībvalstis ir saņēmējas, tās gūst labumu. Daudzas iemaksā, bet uh, lielākā daļa Eh, pārsvarā saņem. Eh, šis viens procents no Eiropas bruto koprodukta eh, ir ar milzīgu potenciālu un ar milzīgu atzevi, atdevi. Skaidrs ir tas, ka ar šo naudu neizdosies visas vajadzības apmierināt mm, pilnīgi visu uh, ideāli sakārtot, bet ieguldījums un, un jēga un efektivitāte tomēr ir ievērojama. Paldies! Dāmas un uh, kungi, Halmajeras kundze, ēnu referenti ir uh, ļoti prātīgi izteikušies. Uh, nu, varētu jau šķist, ka visas krīzes ir pārlaistas - migrācijas krīze, jauniešu bezdarba krīze, uh, klimata pārmaiņas uh, ir, ir apturētas, bet uh, tas tā nav. Tas atšķiras no tā, ko uh, Eh, teicām Eiropas pilsoņiem eh, pirms došanās atvaļinājumā, atcerēsimies Ursulas von der Leyenas vēstuli, eh, ko viņi sūtīja mums un, un ko mēs kā parlaments paudām. Tātad von der Leyenas iniciatīva par klimatu pārmaiņu, šo te mazināšanas fondu, par investīciju tādu klimatizēšanu, ka lūk, tur 20% būtu atvēlami šī, šī iniciatīvām šai sadaļā. Uh, Un tagad uh, atgriezties šeit uh, rudens pusē un, un, un uh, likt visiem uzzināt, ka naudas nebūs, ka būs tikai graši, tas ir absolūti pretēji tam, ko mēs sludinājām pirms vēl brīvdienām. Tas, ka tiek samazināt līdzekļi jauniešu nodarbinātības iniciatīvai, tas ir nepiedodami. Daudzi no mūsu jaunajiem kolēģiem tieši par to iestājās savas pirmsvēlēšana kampaņas laikā. Uh, Uh, šī jauniešu bezdarba krīze Eiropā nav izgaisusi, nav atrisināta uz visiem laikiem. Uh, trešām kārtām mūsu ārējās darbības instrumenti arī ir apcirpti. Uh, te pie vainas ir padome. Ja sakojāt tam, kas notika vasarā, tad bija viena krīze pēc otras īstenībā. Uh, Eh, un pa, paralēli tam vēl šī līdzekļu ap, apcirpšanas krīze, kas ir krīze pati par sevi. Eh, mums eh, ir jāskatās ne tikai uz to, ko ar, ar savām šķērītēm dara padome, bet arī komisija. Arī komisija tīko samazināt līdzekļus vienai, otrai, trešai programmai, Eiropas civilās aizsardzības mehānismam. Tagad budžets ir apgriezts. Amazonas mūža meži pagaidīs, tā vien izskatās. Uh, Ehm, tā domā daudzi, bet mēs tā nedomājam, un eh, tam ir jāatspoguļos arī ši, šajā budžeta projektā. Paldies! Nu, mm, esot vēl Polijā, labi atceros kādu teicienu par komunistiem. Viņi teica, mēs uh, uh, spējam Uh, paredzēt, ka māja aizdegsies, un tad pēc tam atliek tikai šo māju aizdedzināt. apmēram kaut kā tā. Mēs paredzam, lūk, šī māja aizdegsies tad un tad, un tad tikai tā jāaizdedzina. Nu, līdzīgi ir ar šo sarunu par DFS. Nostājā par budžetu es esmu viensprātis ar kolēģiem Murisanu un Fernandesu. Tik tiešām naudu Naudas vajag, vajag vairāk. Budžetam ir jābūt lielākam, jo ir jauni izaicinājumi, jauni uzdevumi, jauni darbi. Um, protams, viens otrs uh, kolēģis nepiekritīs, viens otrs uh, dalībvalstu valdībās nepiekritīs. Tas nav vajadzīgs, tas nav vajadzīgs. Bet uh, kā tas ietekmē mūsu pozīciju turpmākajās sarunās? Kā mēs izskatīsimies? Uh, Eh, kā tādi, kas klusējot piekrīt, ka budžets ir pārmēru uzpūsts. Nē, īstenībā ir otrādi. Mums ir jāiet uz priekšu, mums ir jāspēj mm, prasīt atbildība, jāuzdod šie jautājumi un jāskatās, kur tad ir tā nelaime. Budžets esot pārāk liels, tāpēc, ka nespēsim šo naudu iztērēt. Uh, Eh, budžets ir par lielu, tāpēc ka mm, kā, kādam vienkārši tā gribējās. Nē, eh, mūsu loģika ir pamatota, racionāla, eh, par pamatu ņemot to, ka naudu vajag vairāk, ka mm, ir darāmi darbi, kuriem ir nepieciešami līdzekļi. Un, ja no nu atsevišķās situācijās līdzekļi netiek apgūti, nu tad ir jāskatās, kas ir pie vainas - komisija, kas nespēja šos līdzekļus apgūt, dalībvalstu valdības, kas uh, strādā nekvalitatīvi, vai kas. Mums ir jāuzdod jautājums, kas tad īsti ir noticis, citādāk mēs šai, šai viedokļa apmaiņā paliksim zaudētājos, un mums nebūs ko likt pretī tai pozīcijai, ka budžets ir pārāk liels, ka uh, nedrīkst uh, to audzēt. Atgriešanās pie budžeta 1% apmērā ir, ir nepieļaujama. Jā, ir nepilnības, ir eh, kādas neizdarības, bet tad ir jāskatās, kā to var vērst par labu. Mums ir jāspēj skaļi pateikt, nē, pagaidiet, skatāmies, kas tur notiek, un eh, mūsu pozīcija ir principiāla. Paldies! Paldies! vēl ko piebildīšu no savas puses. Es piecus gadus sabiju uh, finanšu ministra amatā un budžeta sarunās esmu joprojām. Un, manuprāt, tā ir ļoti aplama rīcība nepaskaidrot, ko jūs darāt, kas vispār notiek. Uh, klimata pārmaiņas ļoti nopietna prioritāte šeit ir iespēja likt argumentus galdā, skaidrot, kāpēc uh, kaut kur līdzekļi ir apgriežami, tā loģiski visu saliekot kopā, ka īstenībā, lūk, te nav pretrunu, ka šeit nav mm, tādu, tādu paradoxālu, kaut kādu nepārdomātu pieeju. Vis, visam ir jābūt šai pasaulē tādam, ko ir iespējams izskaidrot un argumentēt. Ja nē, tad, tad, tad ir jāskatās. Uh, griezt griešanas pēc, arī tā ir neracionāla uh, tāda mm, pozīcija. Ja kaut ko darāt, tad noteikti jums ir kāds pamatots iemesls šādi rīkoties. Nu, jā, saprotu, tāda ļoti delikāta tēma. Uh, priekšsēdētājā pavisam īsi neko īsti nevēlējos sacīt. Eh, kolēģiem pilnībā varu piekrist, bet uz jūsu sacīto, mm, ko nu, nu pats sacījāt, es eh, pirms pieciem gadiem eh, biju padomis sanāksmē un, un, mm, nu jā, tur principā tie paši argumenti tika izklāstīti bet risinājums nav apgrie, apcirpt līdzekļus. Programmas ir jāreformē, jāuzlabo, jo nu, šīs krīzes, eh, par kurām kolēģis runāja, tās tiešām nav novērstas. Eh, klimats eh, mainās arvien straujāk. Mm, nu, ja mūsu instrumenti, mūsu programmas īsti nedarbojas, tad uh, tas nenozīmē, ka ir, ir, ir darbs paveikts, ka vajadzības ir, ir apmierinātas. Mums ir jāspēj prasīt atbildes no padomes, uh, norādot, kur viņu vārdi nesaskan ar darbiem vai savulaik dotajiem solījumiem. Ir programmas, kurās eh, šīs absorpcijas rādītāji ir, ir, ir neapmierinoši. Uh, uh, ir atkal savukārt labi iecerētas, labi izplānotas programmas, kur beig beigās nav līdzekļu. Uh, Jauniešu bezdarbs ir nevis cikliska, bet struktūrāla problēma, tā kā šeit ir nepieciešami tādi pamatīgi ilgtermiņa risinājumi un aizsardzības mehānismi. Nu, bet eh, tāpat laikā varam arī iedomāties sevi padomjas pozīcijā, apzināties eh, arī tos eh, politiskos apsvērumus, kas nosaka mm, ministru pozīciju. Mm, Bet nu politiskiem argumentiem pretī arī var likt politiskus, politiskus argumentus. Mm. Paldies. Eh, Holmājeras kundze, eh, pie jums atgriezīšos pēc brīža. Ļoti, ļoti lakoniski. Es. Uh Ļoti labi saprotu, ko jūs sakāt. Es arī uh, zinu, kādi, protams, ir eh, valdības uzskati, un uh, šie ir ekonomiski tādi visai smagi laiki, un ir mazākā nodokļu ieņēmuma. Un mums, protams, kā parlamentam tas ir jāapzinās, ņemot vērā to, ja ir kāda krīze, piemēram, 2009. gadā bija ekonomiskā krīze. Uh, Un, jā, nu mēs nācās, teiksim, savilkt jostas, sakos zobus, un mums nācās ļoti pamatīgi budžetu īsināt. Tas viss ir saprotams, bet, ja mēs runājam par atsevišķiem punktiem un par jomām, kurām līdzekļi tiek īsināti, mēs nerunājam par sliktām programmām, mēs runājam par izcilām programmām jāsaka, ka Piemēram, ir arī programmas, kas ir paredzēts MVU un lauksaimniecības uzņēmumiem. No tās patiešām darbojas lieliski. Un tur arī piedāvā līdzekļus samazināt. Es nesaprotu, kādēļ. Jā, un tik un tā līdzekļi ir samazināti. Nu, kādi tad ir padomas apsvērumi? Mēs jau arī trilogā par to runājām ja tiek sala, samazināti līdzekļi programmām, nu, bet jābūt taču kaut kādām galīgi neveiksmīgām programmām, kur līdzekļus būtu uh, pat uh, pamatoti atņemt, un tad vajadzētu tās katrā ziņā reformēt, lai tās būtu labākas. Un mēs uh, izdarījām arī, zinām, spiedienu uz komisiju. Uh, lai tās programmas, kas, piemēram, ir tādas, nu, tikai izrādīšanās programmas, tā teikt, lai tās vitrīnā kaut kur iekārtu, lai tās tiktu uh, tad arī attiecīgi kritizētas un uh, reformētas vismaz. Nu, un tagad mēs esam redzējuši, ka šie pūliņi ir vainagojušies panākumiem. Jā, padome vēlas, nu, sagatavoties Brexit scenārijam. Uh, tad esmu pret to uh, šāda apsvaram dēļ, jo ja Brexits notiks, nu kas tad notiks? nu, tad mēs nonāksim pie tādas pašas situācijas kā 2009. gadā, un tās lielās svētās govis, ja tā to var notei, nosaukt, kohēzijas programma, lauksainīcība, tik un tā mums tās būs jāfinansē, un vajadzēs arī par jaunu nospraust prioritātes, bet tagad jau sāk tā uzmanīgi uh, taupīt uz to programmu rēķinu, kas labi darbojas, uh, nezinot, kāds būs Brexit iznākums, nu, tas ir pārsteidzīgi. Nu, ja būs uh, šis uh, negatīvais iznākums, tad arī par to runāsim. Bet, ja, piemēram, ir programmas, kas ir noraidīts par 93% tikai tādēļ, ka nepietiek līdzekļa, nu, es galīgi nevaru izprast šādus līdzekļu samazinājumus. Nu, tad ir jābūt patiešām pamatīgai finanšu un ekonomiskajai krīzē, lai to attaisnotu. Dalību valstīm tagad klājas labāk, un, protams, arī tām ir e, jābūt e, gatavām iemaksāt. Es vēlētos arī par, ar padomu par to visu diskutēt jo citādi mums kā parlamentam atkal pārmetīs, jūs tikai visu noraidāt un gribat vairāk naudas. Bet es gribētu šādu pamatojumu noraidīt. Uh, Es neesmu tāda naudas šķērdētāja, kas grib visu laiku tikai vairāk un vairāk. Nē, nu tā nav, neesmu galīgi alkatīga. Ja es gribu kaut ko noraidīt, tad es gribu to darīt ar pamatojumu un arī uh, balstoties uz veselo saprātu. Uh, Es patiešām šeit atlasīšu šos sliktos projektus, lai varētu labāk apbruņoties ar argumentiem. Esmu, piemēram, medus pusdienas ar uh, Somijas prezidentūras pārstāvjiem, un viņi man uh, teica, jūs jau gribat visu laiku vairāk, un Emiliano uh, pateica, un jūs gribat aizvien mazāk, un nekad neesmu tātad pieredzējusi, eh, ka padome izteiktu priekšlikumu un teiktu, jā, nu tagad investēsim tā kārtīgi. Viņi visu laiku visu noraida un mums izteiktie pārmetumi patiešām nav pamatoti. Jā, nu, ja ir sliktas programmas, kas galīgi nefunkcionē, jā, nu, tur līdzekļus varam samazināt, bet šīs lielās programmas, kur patiešām naudu vajag, kā svaigu gaisu naudu vajag kā ēst, nu, tad, nu, nu, tur nevar patiešām samazināt. Ir jābūt tad pamatīgai ekonomiskai krīzē, lai šādas samazinājumas attaisnotu. Jā, nu tā, tā tas vienkārši ir. Bet katrā ziņā paldies kolēģiem par šo plašo atbalstu. Paldies, un tagad došu vārdu preses kungam. Budžeta ģenerāldirekcijas direktora vietnieks, viņš atrodas zālē, bet laikam nedzirdēja, ka viņu uzrunāju. Preizes kungs, laipni lūgtu mūsu komitejā, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos atzinīgi vērtēt šīs diskusijas un uh, referentes uh, piedāvātos argumentus. Un jūs arī uh, baudāt tādas uh, pamatotas uh, raizes uh, par uh, mūsu piedāvātajiem labojumiem uh, budžetam, bet mums jūlijā bija arī trilogs par budžetu. Mēs eh, lielā mērā piekrītam referentes pozīcijai un godātajiem ēnu referentiem. Nu, diena ir eh, tā uzreiz grūti saskatīt eh, tādu racionālitātes graudu šajos piedāvātajos samazinājumos, ņemot vērā mūsu galvenos projektus un svarīgākās prioritātes. Vēlāk eh, notiks arī samierināšanās procedūra, un mēs patiešām varēsim eh, visus šos sāpošos jautājumus izrunāt. Es saprotu, ka jūs eh, domājat par politiskiem mērķiem, daudzus samazinājumus uzskatāt par nepamatotiem. Ja runājam par ekonomisko ciklu, Eiropas Savienības budžets galvenokārt ir domāts investīcijām. Un, ja tautsaimniecībai neklājas tik uh, spīdoši, tad tas ir jāņem vērā un mums ir jābūt arī tādiem īpašiem instrumentiem, ar ko spēcināt, uh, veicināt investīcijas, nevis tās mazināt arī grūtos laikos. Komisija sagatavos šo um, iespējamības um, veikšanas vēstuli, kā to saucam mūsu profesionālajā žargonā, ar visiem komentāriem un padomus piedāvātiem grozījumiem. To mēs iedosim tālāk parlamentam izskatīšanai, un mēs arī uh, sagatavosim vēstuli, kā būtu iespējams šos grozījumus īstenot. Tas, protams, arī tiks iekļauts samierināšanās procedūras darba kārtībā. Un tā tad būs iespēja sagatavot tādu budžetu, kas atbilst mūsu politiskajiem pienākumiem. Ar nepacietību gaidu turpmākos uh, sarunu raundus ar parlamentu. Paldies! Paldies! Domāju, ka diskusijas nodien nu bija ļoti ražīgas, interesantas. Esam par svarīgāko viens prāts. Paldies visiem, kas piedalījās tajās. Un gribēju tikai pateikt, ka runājot par budžeta grozījumiem, ko iesniegs uh, atsevišķi deputāti, visi šie grozījumi ir jāiesniedz līdz 5. septembrim. Uh, Eh, grozījumu attiecībā uz padomas pozīciju. Un grupai visai eh, komitejai kopumā tie ir, tas ir 12. septembris. Mēs balsosim eh, tajā nedēļā, kas sāks 30. septembrī. Holmērs kundze, jā, viens mazs jautājums. Mums mēs saņēmam informāciju par sagatavošanās eh, eh, darbiem attiecībā uz dažādiem projektiem, un es saprotu, jā, ka komisija zināmā mērā mūs vairs nevar ciest, Un eh, šī otrā kārta, jā, tai bija ļoti maz laika, bija jau arī visi tādā atvaļinājuma noskaņojumā, un tādēļ mēs arī saņēmām tādu visai negatīvu vēstuli no komisijas. Uh, Es lūgtu kolēģis, kas ir parakstījuši šos pilotu projektus, ar mani vēl sazināties. Mums ir jādomā, kurus projektus varam īstenot, un ir arī tādi, eh, par kuriem runājot, es īpaši komisiju nesaprotu. Es, protams, eh, jā, mēs runājam arī par kultūras mantojumu un DFS tiek runāts par īpašu IT struktūru, lai varētu izveidot tādu īpašu platformu un vajadzētu sagatavoties, lai Jā, mums vēlreiz vajadzēs par to apspriesties un vajadzēs uh, patiešām uh, nedaudz uh, tā limitēti izteikties, mums vajadzēs runāt tikai par galvenajiem akcentiem un prioritātēm, bet es gribu jums pateikt, ka mums ir jāsaprot, eh, par ko tad vienoties, par kādām prioritātēm vienoties, un eh, to visu noteikti vajadzēs arī labi argumentēt. Paldies, Holmērs kundze! Tad tiekamies pulkstens trijos. Paldies! Thank you.